netiks pieņemts nekāds zilās kartītes jautājums. Vispirms komisijas vārdā komisārs Mimica. Thank you, Mr. President. Honor... Paldies, priekšsādātāji, cienījamie deputāti. Es eh, ļoti pozitīvi vērtēju to, ka mums notiek šīs eh, ārkārtas eh, debatas. Astoņu ieslodzīto sodīšana ar nāvi Indonēzijā ir ārkārtīgi saskumdinājusi mūs visus, visu starptautisko kopienu. Un, Es domāju, ka arī visi deputāti piekrīt paužot šī nožēlu par šo notikumu. Eiropas uh, Savienība ir ļoti spēcīga un principiāli nostāja pret nāves sodu visos gadījumos un visos apstākļos. Un mēs uh, gribētu panākt nāves sodu atcelšanu visā pasaulē. Tas ir ārlietu politikas viens no mūsu galvenajiem mērķiem uh, cilvēktiesību ārējā politikā Pastāv arī Eiropas Savienības vadlīnijas attiecībā uz uh, nāves sodu, un tās ir pirmās uh, vadlīnijas, kas tika pieņemtas 98. gadā kā pirmās vadlīnijas cilvēktiesību jautājumos, un tās tika pārskatītas uh, pēdējo reizi 2013. gadā. Eiropas Savienība uzskata, ka nāves sots ir nežēlīgs, necilvēcisks un nekādā veidā tas nedarbojas kā apturošs faktors noziedzībai. Eiropas Savienība uzskata, ka nāves soda atcelšana ir ārkārtīgi svarīga cilvēku cieņas aizsardzībai, tāpat, lai nodrošinātu cilvēku tiesību attīstību. Eh, ne, jebkāds eh, eh, tiesu sistēmas trūkums vai kļūda šādā gadījumā kļūst neatgriežams. Šīs nesenās nāvesoda izpildīšanas ir ārkārtīgi šokējošas, jo atbilstoši apvienotajām nācijām pārkāpumu narkotiku narkotiku pārdāšanā um, neatbilst uh, smaga nozieguma definīcijai. Eiropas Savienības savas ārējās politikas ietvaros cenšas strādāt, lai panāk nāvis sodu atcelšanas. Starp 93. un 2012. gadu to valstu skaits, kas ir atcēlušas nāvis sodu savos likumos attiecībā uz visiem uh, noziegumiem, ir uh, pieaudz no 55 97. No 2012. gada decembra 140 valstis, vairāk kā divas trešdaļas no pasaules valstīm, atcēla eh, šo nāvisodu vai no nu likuma, vai no nu arī praksē. Eh, diemžēl Āzijā aina ir savādāka. Pakistāna ir eh, nesenākais piemērs. Tika pārtraukts ilglaicīgais moratorijas un cīņai pret eh, terorismu un terorismu veicējiem ir notikuši nāvis sodi jau vairāk kā simts šogad. Šajā reģionā ir arī tādas valsts kā Ķīna, Irāka, Irāna un Saudarābija, kurās ir ļoti augsts eh, ar nāvisodu sodīto cilvēku skaits, kaut gan lielākais vairākums Āzijas valstu juridiski apturās no uh, Eh, nāves soda piecas Āzijas valsts ir atcēlušas nāves soda Butāna, Kambodža, Nepāla, Mongolija un Filipīnas. Šī ļoti kontrastējoša aina reģionā at, attēlo to, ka, piemēram, Ķīna, Singapūra, Taizem arvien vairāk atturas no nāves soda izpildīšanas un pretēji Indija, Indonēzija, Malaizija, Pakistāna un Vietnam, kur palielinās atkal nāves soda skaits. Uh, vai kā Brunijā, piemēram, Maldīvās tiek stiprināts juridiskais pamats nāves sodam. Indonēzija ir tāds veiksmīgs piemērs valsts pārējai uz demokrātiju un tā ir īpaša loma spēlējama Dienvidu Austrumāzijas reģionā. Indonēzija ir mm, galvenais elements un eh, ļoti svarīga ASEAN dalība valsts eh, un tā ir ļoti svarīgs eh, arī G20 eh, loceklis, un tajā ir ļoti ātri pieaugoša attīstošās eh, vidusklase. Indonēzijā ir 250 miljoni iedzīvotāji. Tā ir trešā lielākā demokrātija un tā ir valsts, kurai, ar kuru mums ir daudzas, bet ne visas vērtības kopīgas. Ironija ir tāda, ka šie nāves sodi ir veikti eh, demokrātiskā, it kā demokrātiskā veidā vienā no valstīm, kas ir viena no brīvākām un demokrātiskākām valstīm eh, Dienvidu Austrumāzijā ar eh, aktīvu un spēcīgu parlamentu un ļoti dinamisku mm, daudzšķaitnāju pilsonisko sabiedrību. Ieslodzītiem un to ģimenēm tas bija agunējošs process, jo notikuma attīstījās lēni. Tagad runājot par konkrētām darbībām, ko esam veikuši, augstā pārstāve ir nākus klajā ar trīs paziņojumiem, paužot nožēlu par nāves soda izmantošanu Indonēzijā, un Eiropas Savienība ir cieši strādājusi ar dalību valstīm, kuru pilsoņi, kur pilsoņiem bija nolemt nāves sots tiek prasīts, lai Indonēzijas varas iestādes neveic nevienu nāvis sodu vairāk un pieturās pie jau iepriekš uh, uzsāktā monitorija. Mēs esam izmantojuši visdažādākos diplomātiskos kanālus, lai uh, minētu, risinātu šo nāvisodu jautājumu ar Indonēzijas pusi. Tāpat paredzam pavisam drīz uzsākt reģionālu informācijas kampaņu, kuras nosaukums ir atteikšanās no nāvisodu Dienvidu Austrumāzijā. Uh, To vadīs eh, vietējās eh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un atsevišķi indivīdi. Es zinu, ka arī šī parlamenta cienījumie deputāti aktīvi ir centušies pārliecināt Indonēzijas valdību, atteikties no nāves soda, lai novērstu tālākas nāves soda izpildīšanas. Cienījamie deputāti, mēs savos izteikumos vienmēr norādam, ka mēs respektējam Indonēzijas suverenitāti. Esam piedāvājuši arī politisku atbalstu un praktisku atbaldību cīņai pret narkotiku tirzniecību un citām kriminālām darbībām, kas eh, rāda problēmas Indonēzijas sabiedrībai. Gribu sniegt jums pārliecību, ka mēs turpināsim darbu ar Indonēzijas varas iestādēm attiecībā uz nāves sodu piemērošanu. Es eh, ļoti labprāt uzklausīšu tagad jūsu viedokli, cienījamie deputāti. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Tagad politisko grupu vārdā pirmais ir Danžāna kungs, trīs minūtes. Merci, Paldies, priekšsēdētājs, komisāra kungs. Mēs neesam ne tiesneši, ne advokāti, un mums nepiekrīt lemt par uh, ne par uh, vainu, ne par nevainību tiem, kas tiek tiesāti Indonēzijā. Mēs esam valstu iedzīvotāju pilsoņu ievēlētie un mēs šodien uzrunājam Indonēzijas lēmējiestādes, lai mūsu pilsoņiem viņu zemē būtu tiesības uz taisnīgu procesu, uz taisnīgu aizstāvību, uz visu to, kas netika piešķirts eh, Francijas pilsonim, kuram šodien Indonēzijā draud nāvis sots. Mēs esam tautas priekšstāvi, kuriem ir pienākums nosodīt nāvis sodu tieši tāpat, kā jūs to tikko darījāt, jo eh, nāves sodu Eh, aizliedz Eiropas pamattiesību harta, tāpat arī mūsu pienākums ir paust savu sašutumu, saskaroties ar šo šausminošo ainu, kura pavara saistībā ar uz nāvi no to soto sodi izpildi Indonēzijā. Tāpat norāda, ka Eiropas Savienība ir Indonēzijas partners. Novembrī Džakartā notika dialogs par cilvēktiesībām starp Eiropas Savienību un Indonēziju. Ar Indonēziju mēs esam parakstījuši partnerattiecību nolīgumu. Mēs Indonēzijas rīcībā esam nodevuši finansējumu augstākai izglītībai, labai pārvaldībai un Indonēzijas lēmējiestādēm ir pienākums mūs uzklausīt. Dažiem no mums pat vajadzēja atrasties šodien Džakartā, lai aizstāvētu Eiropas pilsoņus. Es aicinu iet tālāk nekā tikai paziņojumi un ļoti pieklājīgi diplomātiski demārši, kas līdz šim brīdim nav devuši nekādu efektu. Šis jautājums šodien ir ļoti būtisks Eiropas pilsoņiem, kuriem ir nepieciešama mūsu palīdzība. Es aicinu jūs nosūtīt Indonēzijas um, iestādēm spēcīgu vēstījumu, tajā pašā laikā nepārkāpjot un neizskartot to suverenitāti, ne tiesības lemt par savu kārtību, vai tas attiektos uz narkotiku apkarošanu. Um, vai uz citu jautājumu, bet es aicinu izpildīt šo īstavu eh, uzdevumu un nepieļaut nāvis sodu izpildi. Paldies Danžan kungam. Arnot kungs vēlas par reglamentu runāt, lūdzu. Jā, priekšsēdētāj kungs, es vēlējos tikai uzdot jautājumu, atsaucoties uz eh, apakšsadaļas numur 6, uz kā pamat jūs atcēlāt brīvā mikrofonu procedūru. Tur ir rakstīts, ka ir obligāti nepieciešams. Es nerunāju par tehniskiem sīkumiem. Es vēlos runāt par kādas kundzes manā vēlēšana apgabalā situāciju, kur ir e, šobrīd Indonēzijā gaida nāves sodu izpildu. Viņa tika e, nu, so, notiesāta uz nāves sodu izpildu. Um, izpildi, un es vēlējos par šo jautājumu runāt brīvā mikrofona procedūrā, ja tas ir iespējams. Paldies! Arnokungs, mums ir noteikums spēkā, un te ir runa par ārkārtas debatēm. Līdz ar to tika lēmts, ka nav spēkā brīvā mikrofona procedūras un zilās kartītes jautājumi. Un, ja jūs piesakāties runājat, runāt, tad tikai par re, pašu reglamentu, nevis par pašu tēmātu. Un tālāk, nē, jums netiek dots vairāk vārds. Martēn, kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Valsts ir liela ne tikai ar savu varu, bet ar savām idejām, ar augstsirdību, ko tā ir spējīga savas vēstures gaitā nodrošināt. Dāmas un kungi, e, tas nav mans paziņojums, to parakstīja Roberts Badenters, kas bija Francijas tieslietu ministrs savā laikā. Un tieši Šis pats vēstījums, kur es gribu nosūtīt Eiropas parlamenta vārdā Indonēzijas lēmējiestādēm. Jā, Indonēzijas prezidenti, jūs varat būt liela valsts, jūsu dāsnums un augstsirdība var būt novērtēta pasaules priekšā, ja tā kalpo dzīvībai. Neviens nešaubās pār jūsu deksmi apkarot narkotikas Jūs esat notiesājuši uz nāvi eh, Austrālijas, Brazīlijas, Indonēzijas pilsoņus. Tāpat aptuveni simts ieslodzīto gaida nāvisodas izpildi Indonēzijā. Ko jūs vēl gribat? Vai jūs zināt, kādas ciešanas piedzīvo uz nāvis, nāvi notiesātie un viņu ģimenes locekļi? Nebeidzamie gadi eh, līdz procesa beigām gadi, lai sagaidītu cilvēcības stāriņu viņus eh, bendesējās. Nebeidzami gadi līdz taisnība nāk gaismā. Ilgi gadi tādi, kad prokurors noraida visus, visas apelācijas un paziņo salto nāves soda spriedumu. Es uzrunāju arī Seržu Atlavī, kurš ir Francijas pilsonis, kurš uh, dzīvo manā departamentā. Nu jau desmit gadus Serš ir pakļauts psiholoģiskajām mocībām, uh, viņš ir vainīgais, kurš vēl aizvien dzīvo. Nē, sērš, tu nesi vainīgs, tāpēc, ka tu vēlies dzīvot, vēlies taisnīgumu, eh, tikties ar saviem četriem bērniem, nesi vainojams pie tām ciešanām, kas jāpiedzīvo tev un taviem tuviniekiem. Es šobrīd domāju par taviem bērniem, tavu dzīves brieda, biedri, tavu ģimeni, kas tevi sagaida. Francija ir ar tevi un Eiropa ir jābūt ar tevi. Un tas ir mans vēstījums tev. Žanžores savā laikā teica, nāvis pamats ir e, pret to, ko cilvēce 2000 gadus ir uzskatījusi par viscēlāko un augstāko. Runātājs tiek pārtraukts. Nākošais runātājs ir Dēmēs Mākers uz pusotru minūti. De executie collega's van de acht ter dood veroordeelden. Eh. Paldies, priekšsēdētāji astoņu cilvēku nogalināšana ir satricinājusi visu pasauli, un ECR grupa arī piekrit, piekrīt šiem um, nosodī, nosodījumam, ko paužam pret uh, uh tik barbarisku darbību. Otrais pāns uh, pamata tiesību hartā. Uh, nosaka, ka Eiropas uh, Savienības valstu vadītājiem jāatgādina, ka ja viņi aizmirst, ka šāds uh, pants pastāv, katram ir un visiem ir tiesības uz cilvēku un nevienu nedrīkst notiesāt uz nāvi. Mēs pilnībā respektējam Indonēzijas uh, neatkarību, tās uh, jurisdikcija un tiesības pieņemt savus likumus, pilnībā saprotam, ka jācīnās pret narkotiku tirzniecību globālā mērogā. Indonēzija ir moderna valsts kura ir sasniegusi labu ekonomisko izaugsmu, bet nedrīkstam tomēr aizmirst pavisam fundamentāls aspekts. Pastāv dažādas problēmas brī, - preses brīvība, pamat eh, cilvēku tiesības, eh, izteikšanās brīvība, bet uh, nāvesoda izpildu pārkāpja kuras cilvēku tiesības. Uh, šādu nāvis sodu varētu aizstāt ar mūža ieslodzījumu vai kādu citu ieslodzījumu veidu. Šie cilvēki Viņi varētu pavadīt savu dzīvi cietumā, bet viņus nav jānoslepkavo. Kopā ar Čārlis Tanaku esam uzrakstījuši vēstuli Indonēzijas valdībai un aicinam un lūdzam viņiem uh, izrādīt uh, apžēlošanu, bet neesam droši, vai indonēzieši uzklausīs šo uh, aicinājumu. Paldies, tagad uz divām minūtēm šāks kundze. Paldies, priekšstādātā, cienījamie kolēģi, mēs arī nosodam uh, Eh, šīs eh, noslapkavošanas. Astoņi cilvēki gāja bojā, septiņi no tiem nebija pat Indonēzijas pilsoņi. Un Eiropas Savienība kopā ar Austrāliju ir eh, griezusies pie iestādēm Indonēzijā un lūgus neizpildīt šo nāves sodu. Esam snieguši arī palīdzību Indonēzijai risinot narkotiku problēmas ar noziedzniekiem var rīkoties un tik galā savādāk ir jānodrošina godīga tiesa. Mēs aicinām pārtraukt uh, nāvisodu izpildi Indonēzijā, bet kolēģi, tas ir diezgan ironiski un pat apkaunojoši, ka dienā, kad mēs dzirdējām šīs uh, šausminošos jaunumus, Viktors Orbans, kura partija joprojām ir tautas partijas sastāvā, uh, ierosināja, ka nāves sots uh, varētu tikt atkal Ungārija atkal ieviests. Šāda priekšlikuma ir pilnīgi un absolūti nepieņemama, un kā jau Orbán kungs labi zina, nāves sots ir aizliegts Eiropā, un es domāju, ka mums vajadzētu ar to lepoties. Tāpat arī, kā varam būt lepni par saviem starptautiskiem centieniem, pārtraukt nāvis soda eksistenci izplatīšanu un uh, panākt, lai arvien vairāk valsts uzliek moratoriju šim necilvēcīgam soda veidam. Esam, kā Eiropa, nolikuši latiņu augstu un liksim to arī vēl augstāk, aizsārgājot uh, demokrātiju. Griezīsimies pie tādām valstīm kā Indonēzija, būtu vieglāk, ja ASV mūs atbalstītu, un arī, arī viņi paziņotu par nāves sodu atcelšanu. Mums ir jāturpina savs darbs pasaules mērogā, jāstrādā ar valdībām, pilsoniskām sabiedrībām un organizācijām, lai panāktu, ka nāvis sots piederēs pagātnē. Paldies! Paldies Šāks kundzei. Tagad divi ar pus minūtes ver Šākundze. Merci, le, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties politiskajām grupām par to, ka šis jautājums ir ierakstīts debatēs pēc GOENGL pieteikuma. Daudzi mēs šeit esam pret nāvis sodu. Mēs nebūtu bijuši sauzdam augstumos, nereaģējot uz to. Otradien vakarā astoņi cilvēki tika mm, nogalināti, tika, viņiem tika izpildīts nāvis uh, eh, sodā. Indonēzijā, tāpat kā citās valstīs, eh, nāvis sodu piespriež galvenokārt par narkotiku eh, kontrabandu. Viņu izpratnē tas ir noziegums pret valsti, tomēr nekas neattaisno šo barbarisko soda veidu. Nereti tie ir nelieli eh, pārvadātāji, kontrabandisti, ļoti trūcīgi, bez izglītības, bez līdzekļiem. Vēl jau vairāk Indonēzijas eh, konstitucionālā tiesa nepieņēma apelācijai divu austrāliešu pieteikumus. 125 gaida e, nāvis un no tiem 57 e, narkotiku dēļ, no tiem 27 re, ārzemnieki, no kuriem 4 ir eiropieši. Seršālauī bija metinātājs e, Francijā, kurš mm, pil, teicās, nezinām, ka eh, laboratorijā, kur viņš strādāja, tiek ražotas narkotikas. Viņš tieši tas pats attiecās uz pieciem ķīniešiem, kas tika notiesāti uz nāvu šajā pašā lietā. Vairākas liecības eh, tos tiecas attaisnot, bet šīs liecības netika ņemtas vērā. Indonēzijas Eh, prezidents ir nepiekāpīgs nacionālists, kurš vēlas parādīt, ka nepaļaujas starptautiskajam spiedienam eh, ārkārtas situācijā viņš to darīja kādai Filip, eh, kādas filipīnietes lietā. Džakartas viena no galvenajām avīzēm uzdot jautājumu par to, kāda cena būs jāmaksā par šo liemumu. E, arī Eiropā Ungārijas premjers e, sakās esam par nāves soda atjaunošanu. Mums ir jādomā, kādas būs mūsu rīcības. Paldies, Veržjā kundzē! Nākošais runātājs Barbara Lohbīler. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms divām dienām Indonēzijā astoņi cilvēki tika sodīti ar nāvi. Pēc tam, kad Indonēzija 2014. gadā neveica nevienu nāvis sodu, diemžēl šogad jau 14 cilvēki ir sodīti ar nāvis sodu. Visi viņi bija par ar narkotikām saistītiem noziegumiem notiesāti, kaut arī saskaņā ar startautiskajiem normām nāvis sodu, tur, kur uh, tie pastāv, var tikt izpildīt tikai vissmagākajo noziegumu gadījumā. Uh, Pēdējie dati uzrāda, ka Indonēzijā tiek arī smagi pārkāpt starptautiski atzīti standarti saistībā ar navsodu izpildu. Līdz ar to atsevišķi eh, sodītie nesaņēma pienācīgu pieeju advokātiem un tulkojumu. Rodrigo Golarte, viens no sodītējiem, eh, tika diagnosticēts ar šizofrēniju, kaut arī starptautiskās tiesību normas neļauj sodīt ar nāvu psihiski slims cilvēks. Indonēzijas eh, valdība uzskata, ka šie nāves sodi ir kā atbaidošs eh, pasākums eh, tiem, kas vēlēs nodarboties ar šo noziedzīgo veidu. Pētījums liecina, ka nāves soda neatbaida vairāk kā, piemēram, ieslodzījums uz mūžu. Līdz ar to aicinam Indonēzijas valdību apturēt visus ieplānotos nāvs sodu izpildus un atjaunot moratoriju nāvs sodiem, kā soli uz atteikšanos no nāvs sodiem. Tādējādi Indonēzija varētu sūtīt svarīgu signālu arī citām valstīm reģionā. Paldies! Paldies Lohbīlers kundzei, tālāk divas minūtes Kastaldo. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsarētāji! Mēs visi esam dzirdējuši par slavenām turistu atpūtas vietām Indonēzijā. Bet šajā valstī ir arī nāvis ielai, kur apsargā ieročiem bruņot sargi. Cilvēkus saslēgt rokdzelžos un ar aizsietām acīm ved uz šo vietu. Tā notiek šajā valstī. Mēs neesam šeit, lai apspriestu tiesas process, bet gan nāvis sodu pašu. Mēs varam tikai nosodīt to. Mēs neticam, ka cilvēkus var upurēt. Mēs prasam ne tikai nāvis sodu moratoriju, bet uh, eh, nāvis sodu aizliegumu. Tā kā daudzi jau sacīja, tie, kas atbalsta nāvis sodu šodien, uh, tie ir paši tuvāk slepkavām nekā tiem, kurus e, cenšas to atbalstīt. Paldies! Un vārds e, komisāram Mimicam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Šī bija ļoti būtiska vārdu uh, viedokļu apmaiņa un paldies uh, jums par paustiem komentāriem. Vēlos apliecināt jums, ka Eiropas Savienība ir apņēmības pilna turpināt uh, sazināties ar Indonēzijas valdību un vietējiem spēkiem, lai virzītos uz nāvs soda atcelšanu Indonēzijā. Izmantosim dažādus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā paziņojumus, demaršus, die, dialogs, bet tāpat laikā ieklausītos, e, kādas ir problēmas šķēršļu e, pārvarēšanā. Mēs aicinam valsts prezidentu un varas iestādes nekavējoties izsludināt moratoriju nāvsodu izpildē Indonēzijā. Paldies! Paldies komisāram Mimicam, ar to arī noslēdzam